Priekšsēdā kungs, godātie parlamentārieši, es uh, sirsnīgi apsveicu politisko apņemšanos, uh, parlamentā smago darbu, komiteju vadītāju darbu un, protams, arī referents uh, Lopes Fontanjē paveikto raiti sagatavot ziņojumu par komisijas priekšlikumu. Jūs cenšaties uh, šī sasākuma laikā noslēgt šo dosjē, un es ļoti priecājos, ka parlaments lielākoties atbalsta komisijas ambīcijas un mērķus attiecībā uz ESF. Plus, F+. Integrēts fonds ar ievērojumu budžetu, kas īsteno Eiropas Savienības sociālo tiesību pamatprincips un ir sastādīts ar Eiropas pusgadu, nodrošinās daudz vienkāršāku elastīgāku pārvaldību radīs lielāku pievienoto vērtību mūsu gala lietotājiem, mūsu pilsoņiem, piemēram, modernizējot, uzlabojot darba tirgu, nodrošinot labu veselības aprūpi, mērķiecīgi nodrošinot atbalstu tiem, kam tas nepieciešams visvairāk un sniedzot ieguldījumu kopumā spēcīgākai Eiropas Savienības sociālajai intervencijai. Īsumā ESF plus nodrošinās lielāku ieguldījumu sociālākai Eiropas Savienībai. Parlaments piedāvājas dažādas grozījumus, liela daļa no tiem atbalsta, jo tie precizē mūsu tekstu vai nodrošina labas uh, izmaiņas, papildu elementus. Ir daži grozījumi, par kuriem mēs uh, esam atturīgi, piemēram, medikamentu ziņā, ka tiek uh, nodrošināti īpaši finanšu līdzekļi šajā jomā. Vēlos uzsvērt to, ka mūsuprāt jau iepriekš nosakot ESF plus nacionālās aploksnes, nekā tas paredzēts mūsu priekšlikumā, ievērojami samazināt šī fonda elastības iespējas, un tas e, neļautu dalību valstīm, reaģējot uz pieaugušiem sociālajiem vajadzībām, kas e, mums ir zināms notiek realitātē, samazinās iespējas atbildēt uz konkrētu rīkoties konkrētos gadījumos, ar kuriem dalībvalstis saskars Eiropas eh, pusgada procesa ietveros. Runājot par konkrētajiem priekšlikumu groziem, kas ir saistīti ar nodarbinātību, sociālo iekļaušanu. Mūsu priekšlikums vēlas, lai šajā jomā uh, mēs eh, panāktu tuvināšanos, un es priecājos, ka parlaments atbalsta šo fondu apvienošanu, taču vēlreiz vēlos uzsvērt to, ka ir nepieciešama elastīga, kā mēs to paredzējām. Atkal ieviešot fiksētas procentālās likmes, ierobežot šo elastību un atkal apgrūtinātu dalībvalstu iespējas reaģēt uz jauniem izaicinājumiem. Un noslēgumā parlaments un jo īpaši NV komiteja piedāvā veikt ievērams grozījums veselības eh, jomā ESF. Es ņemu vērā to, ka daudz no šiem priešlikumiem pauž arī tādu vēlmi, ka veselības programmai vajadzētu būt uh, atsevišķā instrumentā, kā tas jau notiek tagad. Ņemot vērā parlamenta viedokli, komisija ir pārliecināta, ka lielāka enerģija un saskaņotība starp programmām, labāka koordinācija uh, tikai palielinās Eiropas Savienības veselības pasākumus un sniegs labākus rezultātus Eiropas Savienības ietvaros. Jaunā ESF plus arhitektūra nodrošinās ne tikai īpašo veselības programmu, kas atbalstīs publiskās veselības programmas un panāks augsta līmeņa veselības aprūpas, taču nodrošinās arī to, ka veselības aspekti tiks ņemti vērā, ka tas būs būtiski visu sociālo jautājumu spektrā. Un tagad godātie parlamentārieši ar nepacietību gaida turpmākās debatas. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Liels paldies, komisārs kundze. Tagad mēs. Sāksim debatēt, uh, dosim vārdu Morīnu kundze no budžeta komitejas. Paldies, priekšādātāja komisāras kundze. Šī regulēs ESF plus ir iespēja nodrošināt daudz efektīvāku līdzekļu piešķiršanu sociālajai Eiropai. Mēs sociāldemokrāti par to iestājāmies jau daudzus gadus. Uh, budžeta komiteja, protams, atbalsta šo ļoti labi sagatavoto ziņojumu, taču es vēlētos uzsvērt trīs prioritātes. Uh, Pirmkārtām, vajadzētu nodrošināt, lai šis fonds varētu sniegt atbalstu tiem, kam šis atbalsts ir visvairāk vajadzīgs. Ir jācīnās arī pret bezdarbu, un tāpat arī ir jānodrošina atbalsts pārtikas bankām. Ir jāpalīdz NVO, kas pie tā strādā, un tāpat arī ir jānodrošina līdzsvars starp fondu un visa lielāko iespējamo elastīgumu. Protams, ka mums vajadzēja strādāt pie tā arī nodarbinātības komitejā. Es vēlētos pateikties kolēģim Bonifei kungam, kam ir izdevies šo cīņu arī novest līdz galam. Protams, ka politiskie spēki dažkārt vēlējās mums pierādīt kaut ko pretēji, kaut arī viņi sevi dēvē par progresīviem. Pašlaik mums ir jādomā par to, lai uh, padomē uh, mēs varētu nodrošināt, ka šis atbalsts nonāk pie pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Saskaņā ar mūsu gaidām izskatās, ka mēs mazliet pārsniegsim pulksten 11. mūsu diskusijās. Un tagad došu vārdu Perīnski kungam budžeta kontrols komitejas vārdā. Lūdzu, ievērēt runāšanas laiku. Budžeta kontrolas komiteja ir pārliecināta, ka ar dalītu pārvaldību ESF plus panāks mērķi investīcijas eh, no darba vietām un izaugsmē un dos savu ieguldījumu vairāk sociālai Eiropai, īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru, kas ir noteikts attiecīgajā regulā. Saskaņā ar šiem politikas mērķiem ESF Plus atbalstīs veselu virkni konkrētu mērķu, no kuriem pirmais ir uzlabot piekļuvi kvalitatīvai, ilgspējīgai nodarbinātībai, kas attiecas pilnīgi visiem esošajiem savienības darba tiesību aktiem, kas respektē visus darba meklētāju tiesības. Tas attiecas jau īpaši uz jaunu jauniešu nodarbinātību un citiem aspektiem. Paldies! Liels paldies! Nākamā runātā no reģionās komitejas Breso kundze. Liels paldies priekšsēdētāji, godāto komisāru kundze, godātie kolēģi. Arī es eh, gribu koncentrēties uz dažiem būtiskiem aspektiem šajā ziņojumā. Mēs piedalījāmies pie šī ziņojuma sagatavošanas kā reģionu satīstības komiteja. Salīdzinot komisijas priekšlikumu un parlamentu tekstu, mēs daudz spēcīgāk uzsveram reģionu lomu, jo tieši reģioniem viss būs jāīsteno, un tādējādi mēs panāksim labāku efektivitāti, lai īstenotu mērķus un panāktu nepieciešamo koordināciju, jo īpaši ņemot vērā daudz plašāku uh, reģionālo un kohēzijas politiku. Es ļoti priecājos, ka komisija pārēdz vienkāršot noregulējumu, panākt sinerģiju starp sociālo un citiem fondiem. Tas ir ļoti nozīmīgs uh, uzlabojošais faktors. Komisijas priekšlikums rada sasaist ar Eiropas pusgadu un konkrētajiem ieteikumiem dalību valstīm, taču mums ir jānodrošina nepieciešamā elastība administratīvajām iestādēm gan valstu, gan reģionālajos līmeņos attiecībā uz konkrētām prioritātēm, konkrētās nozerēs, kur ir jāīsteno intervence, uh, lai panāktu labāku sasaist ar kohēzijas politiku un Eiropas pusgadu, un tādējādi daudz labāk arī īstenotu sociālo dimensiju. Priekšsēdēs pārtrauc runātāju un dod vārdu nākamajai runātājai Kamervērts kundzei no kultūras komitejas lūdzu vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienībā mums trūks taisnīguma izglītības jomā, jo izglītības eh, sektors ir ļoti atkarīgs no, mm, jo īpaši vecāku naudas līdzekļiem. Un mūsu dievinātā Erasmus programma šeit eh, arī ir skarta. Uh, Uh, es ļoti priecājos, ka parlamentā mēs varējām panākt, lai Erasmus nākotnē tiks papildināts ar labākām iespējām, lai varētu izmantot arī ESF plus iespējas, panākot sinerģijas starp Eiropas sociālo fondu un Erasmus programmu. Ir jāparedz līdzekļi, lai piemērotā veidā sagatavotu īpaši uz skolēns ar īpašām vajadzībām šajā jomā. Tas ir lielisks jauninājums, jo izglītība ir viens no pamat nosacījumiem, lai izkļūtu no nebeidzamā nabadzības cikla. Tas, kurš ir attiecīgi aprīkots, var mūsu sabiedrībā būt sociāli un ekonomiski uh, spējīgs eh, dzīvot un ārvalstu pieredžu tagad pie tā pieder. Un es eh, ceru, ka dalībvalsts varēs izmantot šīs eh, visas jaunās iespējas un izglītības jautājums tiešām kļūst par prioritāru. Paldies! Liels paldies! Lūdzu runātājus ievērot runāšanas laikus. Esmu pamanījis, ka sociāldemokrātu grupas locekļi pārsniedz runāšanas laiku vairāk nekā citi. Tagad vārds Krisogonosa kungām lūdzu, taču izskatās, ka viņš nav klāt. Tad došu vārdu postkundze no Lībe komitejas. Kom, paldies priekšsēdētāji Komisārs Kūnze, mūsu galvenais Liba komitejas mērķis ir, lai ESF Plus kļūtu par instrumentu, kas aizsargās, iedrošinās, aizstāvēs cilvēks. Mēs vēlamies nodrošināt to, ka, lai nākotnes projekti būtu iekļaujoši, nediskriminējoši pēc iespējas cik vien var, kas nodrošinās labākas dzīves eh, izredzes eh, visiem Eiropas Savienībā. Ar šī fonda iespējām mēs varēsim cīnīties pret diskrimināciju, izkļaušanu, un ņemsim vērā visas uh, vērtības, kas ir ierakstītas mūsu līgumos. Mēs ceram, ka ar šī fonda iespēja mūsu sabiedrība kļūs par ilgspējīgu sabiedrību, un mēs esam apņēmušies šādi rīkoties 2020. gada ilgspējīgas attīstības mērķu ietvaros. Un noslēgumā vēlos pateikties referentei Lopes Fontanjē kundzei, kā arī Branto Benifei par lielisko sadarbību ēnu referentu sanākšanu laikā. Es ievēroju runāšanas laiku, saka runātāji. Liels paldies! Soraja, tu tiešām izcili ievēroji laiku, kas tev piešķirts izteikties. Un tagad sieviešu tiesību komitejas vārdā Kozlovskas Rajevičus kundzu lūdzu. Liels paldies priekšsēdāji, komisārs kundze, parlamentārieši. Uh, Sākumā vēlos apsveikt uh, referentu un ēnu referentu par lielisku paveikto darbu pie šī ziņojuma. E SF mērķis ir iznīcināt nabadzību, veicināt mobilitāti un tam līdzīgas lietas. Tas viss mums ir zināms. Un sieviešu tiesību komitejā esam iesnieguši attiecīgus grozījumus, runājot īpaši par uh, plaisu starp eh, vīriešu sieviešu situāciju. Līdzīgām problēmām ir dažādi iemesli attiecībā uz sievietēm vīriešiem. Piemēram, sievietes bieži vien nav profesionāli aktīvas, jo uh, nespēja atrast uh, aprūpes alternatīvas vecākiem ģimenes locekļiem vai bērniem, un vīriešiem ir atkal citi iemesli. Ja mēs gribam uh, pret to cīnīties, tad mums ir jānodrošina attiecīgi aprūpas pakalpojumi mājās. Un bieži vien eh, vīriešiem atkal ir nepieciešams konkrētas eh, veselības prevencijas programmas, slimību prevencijas programmas. Un noslēgumā vēlos minēt, ka priecājos, ka ir paredzēta papildu līdzekļi, lai cīnītos pret diskrimināciju, lai sieviešu tiesības varētu nodrošināt labākā veidā. Liels paldies! Izskatās, ka sociālisti ir vienīgie, kas pārsniedz runāšanas laiku. Nu, lūdzu, sekojiet līdz pulkstenim. Un tagad ETP vārdā došu vārdu Kasus kungām. Mēs e, piekrītam, ka Eiropas Savienībai jābūt sociālai savienībai, kur jāveic konkrētas darbības, e, strādājot pie sociālajiem jautājumiem. Mums ir nepieciešams vairāk risinājumu Eiropas līmenī mūsu sociālajiem izaicinājumiem. Eiropas sociālais fonds acīm redzams šeit sniedz savu ieguldījumu, taču, manuprāt, tas ir jāspēcina. Uh, mūsu nostājām un priekšlikumiem vienmēr ir jākoncentrējas uz sabiedrības vajadzībām, jo īpaši, kad šie priekšlikumi mūsu priekšlikumi ietekmē Eiropas Savienības pilsoņu darba vietas, karjeras un tā tālāk. Eiropas eh, jaunais sociālais fonds palīdzēs Eiropas pilsoņiem, palīdzēs cilvēkiem atrast darba vietas, palīdzēs uh, darba devējiem un veicinās spēcīgas investīcijas izglītības sektorā. Tāpat šis fonds palielinās Eiropas konkurētspēju, neaizmirstot tās sociālo sirdsapziņu. Šis jaunais Eiropas sociālais fonds mērķē balstīties uz jau panāk, gūtiem panākumiem un vēlas eh, panākt lielāku sinerģiju, efektivitāti, apvienot visus līdz šim trīs eksistējošos fondus. Manuprāt, sociālā kohēzija turpinās pieaugt, sociālais taisnīgums padarīs mūs daudz konkurētspējīgākus, un to visu panāksim pēc iespējas vairāk sastrādājoties sociālajā jomā, kā to līdz šim arī darījām, strādājot pie šīs ziņojuma. Lielas paldies! Liels paldies! Un tagad no sociāldemokrātiem Benifei kungs lūdzu. Liels paldies! Paldies arī Fontaņai kundzei par lieliski paveikto darbu. Jaunais sociālais fonds ir apeltīts ar jaunu uzdevumu. Tam ir ticami jāiz, jātīst Eiropas sociālais uh, pīlārs, pienācīgi veltot finanšu līdzekļus sociālajām vajadzībām. Tādēļ es ļoti priecājos papildināt Eiropas komisijas priekšlikumu ar konkrētiem priekšlikumiem attiecībā pret nabadzības apkarošanu, sociālo izstumšanu. Ir paredzēts spēcināt jauniešus, eh, apmācīt jaunām digitālām komponentēm paredzēt daudz lielākus līdzekļus sociālajām programmām, nodrošināt palīdzību nabadzīgajiem. Ir jānodrošina labāka redzamība, lai nodrošinātu to, ka ir pieejama informācija izglītības sociālajos jomās. Jaunais sociālais fonds var sniegt arī papildu finansējumu algu banku papildināšanai, un nesen Itālijā notika šāda pasākuma inovāciju fonds tika izmantots, notika tieši intervence pakalpojumu sektorā. Šeit saņēmām Eiropas līmeņa atbalstu, un pēc daudzu gadu cīņas esam panākuši jaunu programmu, kur ir iekļauti bērnu garantija. Tādējādi palīdzēsim ļoti daudziem cilvēkiem, kas nāk no nelabvēlīgām ģimenēm vai apstākļiem panāksim labāku atbalstu veselības jomā, izglītības jomā, ar attiecīgiem līdzekļiem, attiecīgu aprūpi. Dalībvalsts zina, ka mūsu teksts ir ambiciozs, taču tā jau ir Eiropas parlamenta loma. Mēs taču esam cilvēku tiesību aizstāvji, lai cilvēki varētu uzticēties šiem Eiropas projektiem. Liels paldies! tiešām ļoti kaislīga runa un ievērojot arī runāšanas laiku. Tagad EKR vārdā Hoka kungs lūdzu. Fundus poči. Paldies priekšādātāji. ESF plus stiprina Eiropas sociālo pusi, ne tikai sociālās struktūras, bet arī humānais kapitāls tiek stiprināts tiek attīstītas jaunas tehnoloģijas, viedā ekonomika attīstās un novārtā netiek atstāti arī sociālie jautājumi, ņemot vērā demogrāfiskos izaicinājumus. Es domāju, ka Mēs varbūt pilnībā neapzināmies, cik būtiski ir investēt jaunos cilvēkos un sniegt palīdzību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, sniegt atbalstu čigānu minoritātei vai maziem uzņēmumiem un vidējiem uzņēmumiem. Un, bet šī iniciatīva nedrīkst kavēt pārobežu sadarbību starp valstīm un naudas izlietojumam ir jābūt caurskatāmam. Tagad lūdzu Selimoviča kungs. Paldies, priekšēdētāji! Gribu teikt lielu paldies referentam, visiem, kas strādāja pie šī dosjē un arī komisārei. Tas ir svarīgākais instruments, kas ļauj investēt cilvēkos, stiprinot kohēziju, ļauj arī tādā ceļā uzlabot konkurētspēju Eiropas Savienībā. Un mums jāņem vērā um, arī Eiropas semestra izvērtējums un tā vadlīnijas turpinot uh, izmantot šo sociālo fondu ESF. Ar šiem ESF plus pasākumiem tiek atbalstīti sociāli pasākumi, veselības aizsardzības pasākumi, izglītības pasākumiem. Mēs zinām, ka krīzes būs arī turpmāk, arī jaunajā maksājuma periodā, un šis fonds būs ļoti noderīgs. Bet kas mums ir sevišķi labi izdevies. Tā ir ilgtermiņa migrantu integrācija, integrēšana Eiropas valstīs. Vai mēs gribam vai nē, kāds varētu būt um, migrācijas krīzes risinājums, pat ja par to nav skaidrības, tomēr valstīm ir nepieciešama līdzekļi, lai varētu veikt integrēšanas pasākumus. Un šajā ziņā ESF Plus ir bijis ārkārtīgi vērtīgs palīgs. Un, um, šis fonds uh, ļauj cilvēkiem uh, saņemt izglītības pakalpojumus. Uh, Un es domāju, ka arī turpmāk ESF plus arī nākamajā sasaukumā veicinās stiprāku Eiropu. Paldies! Zaļo vārdā uzstāsies Rentges kundze. Paldies, priekšēdētāji, godātie kolēģi, godātā komisāre. Uh, Mēs redzam, ka sociālās plaisa kļūst ar vien lielāka. Arī Brexit referendums liecina par to, ka ne tikai apvienotajā karalistē, bet arī citās valstīs ir cilvēki, kas cieš no ļoti smagām sociālām problēmām. Un mēs Mums ir jāveicina sociālais taisnīgums, sociālais eh, līdztiesība Eiropas Savienībā un um, jāpārvar uh, nabadzības problēmas, kas saistās ar eh, grūtībām dzīvot labā dzīves vietā, kurā ir, kas ir apkurināta. Es uzskatu, ka arī padomēji un dalību valstīm ir jābūt gatavām atbalstīt ESF, plus, ja tās uztver Eiropas projektu nopietni. Paldies, Goe, Kuņevas kundze, lūdzu. Paldies, priekšādētāji. Pārunas par struktūru fondiem No tām nevar izvairīties, pat tad, ja tās saistās ar lielām izmaksām. Vai nu no Eiropas projekts būs sociāls vai nē, kopējais budžets eh, sociālai sfērai, kopējais budžets tiks reducēts arī turpmāk, un līdz ar to arī sociālajiem pasākumiem līdzekļu būs mazāk. Uh, Mēs redzam demogrāfijas izaicinājums, vecāku cilvēku ir vairāk, mēs novecojam, bet jauniem cilvēkiem nav darba. Nauda ir nepieciešama, lai Eiropa nu, atgūtu tādu cilvēcisku, sociālu seju. Jo mēs arvien vairāk redzam, ka cilvēkiem zūd pacietība, viņi izrāda um, savu sašutumu un sociālajiem mērķiem ir jābūt saistošiem, tāpat kā ekonomiskiem mērķiem. Paldies! Tagad lūdzu Hetmana kungs. Paldies priekšēdētāja, godātā komisāra. Es ar prieku iepazinos ar komisijas priekšlikumu par ESF um, grozīšanu. Es domāju, ka sociālajam atbalstam, nodarbinātībai jākļūst efektīvākam, un tas būs iespējams ņemot vērā jauno priekšlikumu. Uh, Es lasīju par mērķiem, kas attiecās gan uz sociālo iekļautību, gan uz darba tirgu, gan izglītības pasākumiem, un ir jāturpina veicināt sadarbību starp reģioniem. Um, reģionos ir tāda skaidrāka izpratne par to, ko, kas kurā vietā ir visvairāk vajadzīgs un to nevienmēr zina institūcijas, kas sadala naudu. Paldies! Paldies, Jongerijus kundze, lūdzu! Paldies! viens no četriem bērniem Eiropas Savienībā ir pakļauts nabadzības draudiem. Um, vecāki bieži dzīvo nu, smagā situācijā, viņiem nav pieeja veselības aizsardzībai vai ļoti sliktas izredzes um, darba tirgū. Es priecājos, ka jaunajā projektā ir runa par bērnu garantijām un priecājos arī par to, ka parlaments ar to apņemas cīnīties pret uh, nabadzību bērnu vidū. Paldies! Bardzo dziękuję. Następnym mówczynią jest pani posłanka Palo. Paldies, Paloma Lopesa Bermeho, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji gribētu sākt ar to, ka šis fonds pats par sevi ir ļoti labs instruments sociālajai politikai un nodarbinātībai, bet, protams, ka to var uzlabot. Pirmkārt, ir nepieciešams tajā ielikt vairāk līdzekļu. Uh, darba ņēmēji, kas eh, strādā nedrošās darba vietās. Tādu cilvēku tagad ir daudz vairāk nekā agrāk. Tas ir viens no galvenajiem projektiem. Vienādas izredzes, vienādas iespējas visiem jauniešu bezdarbs. Tam visam ir nepieciešams šis fonds eh, sadarbībā ar citiem fondiem. Tāpat vienkāršākai jākļūst pārvaldei, bet ar to visu nepietiks, lai pārvarētu struktūrālās problēmas Eiropas Savienībā. Paldies! Ribeiro kundze, lūdzu. Paldies! efetivamente reforçados, que agora é mais. Es eh, ceru, ka Eiropas globalizācijas fonds pēc eh, balsojuma Eiropas eh, parlamentā neaizmirsīs arī par sociālajiem pīlāriem. Mums ir vajadzīgi visi nosacījumi. Pirmkārtām ir jāvienkāršo programmas attiecībā uz to pieejamību, un tāpat arī vajadzētu domāt par finanšu pārdali, ņemot vērā to, lai uh, tiktu uh, izpildītas tās vajadzības, kas eiro ar E, Eiropā ir pašas svarīgākās. Un, ja runa par geogrāfiskajām barjerām, vajadzētu nodrošināt, lai tiktu atbalstīti tādi projekti, kuriem ir paaugstināta sociālā vērtība, jo īpaši ir jānodrošina garantijas jauniešiem, tādiem jauniešiem, kuri nec mācās, nec strādā. Tas jau vairāk ir izplatīts tieši lauku reģionos, kur ir mazāk ekonomisko iespēju. Un tagad pēdējā piezīmē, tāpat arī mums nevajadzētu aizmirst, ka mēs esam reģionu Eiropa, un šī fonda galvenais mērķis ir pārvarēt plaisas, kas vēl ar vien pastāv starp reģioniem mums ir jāņem vērā atšķirīgā realitāte Eiropā. Paldies! Vičute, bardzo prošu. Blinkevičūtes kundze lūdzu. Paldies. Um, nabadzības pārvarēšana ir viena no prioritārām problēmām Eiropā. Mums ir nepieciešams sociālo tiesību pīlārs Eiropā. Uh, kas ļautu ne tikai pārvarēt nabadzību, sevišķi bērnu nabadzību, bet eh, no, eh, nodrošināt arī dzimumu līdztiesību. ESF plus ir nepieciešams vairāk līdzekļu. Vismaz vienai trešdaļai no līdzekļiem jātiek atvēlētai cīņai pret nabadzību un sociālajai iekļautībai. 6 miljārdi eiro ir jāatvēl bērnu garantijām, lai nebūtu bērnu, kas dzīvo nabadzībā. Tāpat visā Eiropas Savienībā nabadzību vairāk apdraud vecākas sievietes un ir jābūt arī pasākumiem, kas ļauj labāk apvienot darba un ģimenes dzīvi. Paldies, Detjena kungs, lūdzu. Mikro. Mikrofons nebija ieslēgts. Godātais priekšsēdētāja kungs, godātā komisāre, mēs varam tikai to, ko atzīstam un saprotam. Uh, mēs varam tikai to plānot uh, ilgtermiņā un ekonomikā tieši reģionos, kas ir vāji attīstīti, cilvēki sev uzdod jautājumu, kāds mums labums no Eiropas. Eiropas sociālais fonds plus parāda, ka Eiropa, in, Eiropa ir ieinteresēta investēt cilvēkos. Un ar šo fondu var parādīt, ka Eiropas Savienība spēja parūpēties par bērnu sociālajām tiesībām, lai ne, nabadzība netiktu pārmantota no paudzes paudzē. Es šeit runāju arī par labāk iespējām bērniem gan par brīvu, brīvpusdienām, gan arī par dažādām citām izglītības iespējām bērniem. Paldies! Regners kundze, paldies priekšēdētāji, godātā komisāre. Mums ir nepieciešams vairāk naudas, lai pārvarētu nabadzību Jauniem cilvēkiem ir jābauda perspektīva, un katram bērnam ir jābūt garantētai, apkurinātai, uh, guļamistabai. Katram bērnam ir jāpēd pietiekami un jābauda izglītības piedāvājums, kas ļauj labi attīstīties un tas nozīmē, ka ESF plus ir nevis jāsamazina, bet tam jāpiešķir vairāk līdzekļu, lai nebūtu tā, ka mēs vienkārši kaut ko runājam, bet praktiski parādām, ka spējam rīkoties. Liels paldies! Paldies, ka jūs pat ietaupījāt trīs sekundes. Tagad brīvais mikrofons Jasvosieckas kundze. Nodarbinātības tirgum ir jākļūst efektīvākam, ir jāpiedāvā pasākumi, kas ļauj uzlabot konkurētspēju, kas ļauj attīstīt, piemēram, digitālo kompetenci un mēs no tā nevarēsim izvairīties. Dali, darbiniekiem ir jākļūst kvalificētākiem. Pasaula mainās ļoti ātri un uh, nauda ir jāizmanto prognozējot jau to, ko darba tirgus prasīs un kas būs vajadzīgs, kāda izglītība un kāda kvalifikācija. Mums ir arī jāsniedz atbalsts pašnodarbinātajiem un tām strādājošo grupām, kas ir vismazāk pasargātas. Liels paldies! Tagad nākamais runātājs brīvajā mikrofonā ir Fordas kundze apvienotajā karalistē 500 miljoni eiro gadā tika atvēlēti apvienotāji karalistē no ESF plus fonda. Un kopā ar reģionālo attīstības fondu pēc Brexita uh, šī nauda Eiropai ies secen. Eiropas Savienība ir noskatījusies, kā jaunie cilvēki cieš no taupības krīzes un viņu iespējas ar vienu samazinās. Manā reģionā bez Eiropas sociālā fonda 800 jaunu darbinieku tik zaudētu uh, atbalstu, ko sniedz Eiropa Liverpūles iedzīvotāji balsoja par palikšanu Eiropas Savienībā, runātāji tika pārtraukta. Notis Marijas kungs. Paldies, priekšādātāji! Taupības politika un ekonomikas politikas pielāgojumi ir noveduši pie tā, ka ir miljoniem nabadzīgo un bezdarbnieku Eiropas Savienībā. Uh, Eiropas sociālais fonds plus var finansēt dažādus pasākumus un var nodrošināt, lai dažādos līmeņos mēs varētu veicināt uzlabojumus. Gribēju pieminēt bērnu nabadzību. Tā ir sasniegusi ārkārtīgi lielus apmērus. Tāpat arī ir jāsniedz atbalsts ilgtermiņa bezdarbniekiem un jauniešiem, kas sameklē savu darba vietu. Vienlaicīgi vajadzētu nodrošināt iespējas izmantot izglītošanās un tālāk izglītības iespējas, tā lai mēs varētu turēties līdzi globalizācijai pasaulē. Ir jādomā arī par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuriem, ir, kur, kuriem arī ir vajadzīgs atbalsts no Eiropas sociālā fonda. Šādā veidā mēs varētu e, nodrošināt arī labāko ieguldījumu, teiksim, veselības aprūpē. Tagad e, Pimentas Lopeses kungs. Paldies, priekšsādātāji! Šeit nav runa tikai par programmām vai par finanšu pārdalīšanu. Ir jāsaprot, ka šis fonds ir pilnībā pakaļauts Eiropas pusgada procesam. Šeit ir daudz un dažādu nosacījumu, kas ir jāņem vērā, un tas viss ir atkarīgs no Eiropas komisijas un arī no pašām valstīm. Portugāla ir nākusi klajā ar vairākiem grozījumiem. Mēs vēlamies nodrošināt eh, dalītu pārvaldību, mums jo īpaši ir jānodrošina investīcijas pamatpakāpojumos, jo īpaši izglītībā. Šis fonds ir jāizmanto kā instruments, kas ļautu mums atbildēt uz sociālajiem izaicinājumiem. Ir jāveido darba vietas un ir jācīnās arī pret nabadzību. Un tam vajadzētu atvēlēt īpaši lielu fonda daļu. For... Liels paldies par to, ka mm, runājāt tieši 60 sekundes, cik jums bija atvēlētas. Šoidravas kundze tagad. Paldies priekšādātāji. Uzskatu, ka šī jaunā regula par Eiropas sociālo fondu patiešām mums eh, palīdzēs labāk izmantot līdzekļus. Nevajadzētu būt vairs eh, nekādām līdzekļu pārklāšanām starp dažādiem fondiem. Šie jaunie noteikumi ļaus mums nodrošināt arī veiksmīgāku fonda īstenošanu un samazinās administratīvo slogu. Uzskatu, ka saiknē ar Eiropas pusgadu ir laba ideja. Tas nozīmē, ka mēs varēsim labāk piešķirt līdzekļus, mēs varēsim arī saglabāt prioritātes ja pat dalībvalstis to nevēlēsies. Tāpat arī mums e, izdosies labāk pārvarēt ekonomiskās un sociālās atšķirības starp dalībvalstīm. Uzskatu, ka laba ideja ir arī piemērot elastīkumu līdzekļu izmantošanā. Nauda tiks izmantota ņemot vērā tiecīgo kontekstu. Čehijas republikā, piemēram, mēs turpinām atbalstīt e, bērnu dārzus. Lielas paldies! Tagad uh, vārds uh, Katrīnai Konečnai. Paldies, kolēģi! Es vēlētos paust pateicību referentes kundzei. Patiešām Eiropas sabiedrībā vēl ar vienu ir daudz uh, sociāla izaicinājumu. Vairākās simts miljonu cilvēku ir uz nabadzības sliekšņa. Čehijas republikā ir ļoti daudz cilvēku, kas ir iegrīmuši parādos un viņiem tiek eh, konfiscēti īpašumi. Tā rezultātā šie parādnieki pārstāja ticēt taisnīgumam. Šādas problēmas apdraud ne tikai dzīves apstākļus, bet tie rada ārkārtīgi lielo spiedienu un eh, spriedzi Eiropas sabiedrībā. Mēs eh, cerām, ka šāds fonds cilvēkiem palīdzēs atrast atkal darba vietu un nodrošinās arī cīņu pret eh, sociālo izstumtību. Galu galā vislabākās investīcijas ir eh, investīcijas cilvēkos un viņu dzīvēs. Mūsu cilvēki ir pelnījuši labākus dzīves apstākļus. Lielas paldies! Tagad eh, Sefārijas kungs. Paldies, priekšādātāji! Vispirms es vēlējos apsveikt Lopes Fontaņē kundzi par izcili paveikto darbu strādājot pie šī dosjē. Šis fonds ir ārkārtīgi būtisks Eiropas sociālajā kohēzijā. Eiropas iedzīvotāji kļūst ar vien vecāki, un tieši tāpēc ir svarīgi sociālajie pakāpojumi un veselības aprūpe. Mums ir eh, jāiet daudz eh, tālāk par uh, politiku, mums ir jādomā par vietējiem apstākļiem. Tātad vēlos norādīt, ka šīs fonds ir ļoti ambiciozs, ja ņem vērā tam atvēlētos līdzēkļos, tātad 430 miljārdiem no 1,2 miljārdiem tiek nodrošināta arī pamata aprūpe, tiek nodrošināta arī ilgtermiņa aprūpe un uh, tiek uh, veicināta arī izcelības centru izveide Viss tas tiek darīts ņemot vērā e, ģimenes vajadzības. Mēs nedrīkstam atstāt novārtā nevienu Eiropas Savienības pilsoni. Liels paldies! Došu vārdu vēl Tomčes kundzei. Paldies! Eiropas Savienība var saglabāt savu konkurētspēju Eiropas pasaules līmenī, ja tā saglabās augstu nodarbinātību, veselības aprūpi un eh, sociālo iekļaušanu. Zināšanas, jo īpaši digitālajā jomā, tāpat arī mm, izglītības sistēmas sasaistīšana ar darba tirgu ir eh, pats svarīgākais, lai nodrošinātu to, ka um, Eiropas Savienība nejūt, neizjūt negatīvu ietekmi. Uh, Mums vajadzētu nodrošināt arī um, sociālo izaugsmi un ekonomisko izaugsmi. ESF Plus ir ieguldījums cilvēku kapitālā. Es esmu referenti par cilvēku iniciatīvu. Es domāju, ka mums ir jārūpējas par jauniešiem. Mums vajadzētu atvēlēt minimālo īpatsvaru, kas būtu jā, jālīdzfinansē dalībvalstīm šīs programmas ietveros. Uh, Lielas paldies, tagad došu vārdu komisārai Taisens kundzei. Paldies, priekšādātāji! Godājumie deputāti! Šīs debatas vēlreiz ir parādījušas, cik svarīgs ir ESF plus fonds. Jūsu ziņojums būs ļoti labs pamats starp iestāžu sarunām. Kā vienmēr komisija ir gatava sarunām un trilogiem, un tā darbosies kā mm, neatkarīgs starpnieks. Es esmu pārliecināta, ka Rumānijas prezidentūras laikā padome no savas puses turpinās darbu pie ESF plus regulas, lai to varētu pieņemt 2019. gadā, pirms nākamā programmēšanas posma. Godāmie deputāti, investīcijas cilvēku kapitālā ir skaidrs pierādījums Eiropas vērtībām. Mēs iestāmies par sociālo taisnīgumu, par sociālo progresu, Mēs vēlamies veikt eh, konkrētas darbības, lai mm, palī palīdzētu mūsu pilsoņiem, bezdarbniekiem, sievietēm, vīriešiem, um, Eiropas Savienības pilsoņiem, cilvēkiem, kas ir dzimuši ārpus Eiropas Savienības, un tas ir jādara jau no pašas bērnības. ESF Plus ir uh, instruments, kas ir labi redzams iedzīvotājiem. Tas ir instruments, kas ir paredzēts sociālās kohēzijas un konverģences nodrošināšanai. Es esmu pārliecināta, ka pateicoties likumdevēju ieguldījumam un jo īpaši parlamenta veikumam, Eiropas Savienība būs daudz piemērotākā vieta, kur tiks uh, nodrošinātas visas mūsu iedzīvotāju cerības attiecībā uz nākamo daudzgadu finanšu plānu. Lielas paldies par jūsu darbu, lielas paldies, ka to paveicāt tik ātri, un paldies arī visiem, kas piedalījās debatēs, jo īpaši vēlos paust savu pateicību arī referentē. Dziękuję bardzo pani komisarz i ostatnie słowo należy do pani. Lielas paldies komisārs skundzei. Un tagad izteiksies eh, referente Lopēs Fontaņē kundze. Paldies, priekšādātāji! Es eh, vēlreiz vēlētos pateikties saviem kolēģiem par ļoti labs, labo sadarbību strādājot pie šī ziņojuma. Liels paldies arī komisijai par sagatavoto priekšlikumu. Mums nav bijis daudz laika, bet es domāju, ka mums ir izdevies sagatavot tādu uh, pamatīgu un labu tekstu, un tas mums ir izdevies tāpēc, ka mums visiem ir kopējs mērķis, proti sociāla Eiropa. Tas nozīmē, ka mums ir tāda maksimālistu pieeja, kas ir eh, ieguvusi plašu atbalstu. Protams, ka dažās jomās mums ir nācies piekāpties, taču es uzskatu, ka nodarbinātības komitejā panāktais rezultāts būs noderīgs eh, visiem eiropiešiem, neskatoties uz to, kur viņi dzīvo. Tas uzlabos sociālo kohēziju, un šis fonds atbildīs arī Eiropas sociālajiem pīlāram. Tas nozīmē, ka tiks ņemta vērā arī atšķirīgā realitāte dažādos Eiropas Savienības reģionos. Šāda realitāte, diemžēl, pastāv dalībvalstīs un arī starp tām. Mēs vēlamies dot skaidru ziņu Eiropas pilsoņiem. Proti, Eiropas pilsoņi ir pats svarīgākais Eiropas Savienībai, un tieši tāpēc mēs strādāsim pie tā, lai uzlabotu viņu dzīves apstākļus. Un Otrais, vēlos norādīt, ka Eiropas parlamentā mēs esam paveikuši savu darbu un vēlos teikt padomē, ka arī tai būtu jādara eh, sav, savi uzdevumi. Es saprotu, ka šis darbs ir sarežģīts, bet es ceru, ka Rumānijas prezidentūrai izdosies atrast laiku savā mandātā, lai uzsāktu sarunas. Daudzi mani kolēģi un arī es pati ceram, ka mums izdosies pabeigt šo ziņojumu vēl šajā sasaukumā. Liels paldies referentei. Domāju, ka mēs jau tagad varam jūs apsveikt, ņemot vērā to, kādas izvērsās debates. Debates ir noslēgušās un balsojums ir paredzēts rīt. Tagad skatīsim nākamo darba kārtības punktu, un mums ir atvēlēta pusstunda šī punkta izskatīšanai. Tas ir Paskāla arī Mona ziņojums īpaši noteikuma attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi Interreg. Es vēlētos aicināt deputātus proti es došu vārdu deputātiem izteikties brīvā mikrofona debatēs tādā gadījumā, ja viņi jau nav izteikušies attiecībā uz citiem darba kārtības punktiem. Es eh, ceru, ka jūs eh, to akceptēsiet. Ir jau vēls, un mums vēl ir jārunā vismaz 30 minūtes. Bija paredzēts, ka mēs eh, beigsim darbu 11. Dodu vārdu tagad Paskālam Arimonam. Eh, Priekšādātāja kungs, eh, komisārs kundze, gudāmie kolēģi, es ar eh, ļoti lielo interesi sekoju līdzi balsojumam Lielbritānijā un varu konstatēt, ka šī vienošanās diemžēl tika noraidīta ar lielu vairākumu. Brexits nozīmē arī to, ka mēs vairs nevarēsim sadarboties pāri robežām, bet Interreg runā par uh, tieši pretējo. Es nāku no robežu reģiona, no Austrumbeļģijas, un es varu runāt no savas privātās pieredzes. Interreg uh, tika izveidots jau 1990. gadā, un tas ir ļāvis izveidot tādu kopēju telpu daudzos pierobežu reģionos. Mm, robežas bieži vien pastāv tieši eh, cilvēku galvās, un tās ir jāpārvar pakāpeniski. Uh, Tieši tāpēc šis eh, nolīgums ir svarīgs arī simboliski. Es eh, strādāju šeit parlamentā, esmu aicinājis, lai eh, šīs robežas tiktu nojauktas. Mēs izstrādājām 164 grozījumus un ir sagatavoti 46 kompromisu grozījumi. Mēs līdz ar to panācām, ka komitejā šīs ziņojums tika pieņemts vienprātīgi. Uh, Mēs uzskatām, ka robeža reģioni nedrīkst būt eh, kaut kādas ielas bez eh, izējas. Gluži pretēji tiem ir jākļūst par veiksmīgiem reģioniem Eiropas Savienībā. Mēs eh, vēlamies, lai komisija nodrošinātu 8,4 miljārdus nākamajā uh, plānošanas periodā. Šis budžets tiks pieņemts vēlāk, spriežot par nākamo daudzgadu finanšu plānu, taču mēs esam paredzējuši 1,1 miljārdu, tātad mēs esam paaugstinājuši šo budžetu. Robežu sadarbība mums šķiet ļoti būtiska, un bez budžeta, diemžēl, to nevar panākt. Budžetu nedrīkst samazināt. Galgolā nu, sadarbība pie robežām ir ļoti būtiska Eiropas Savienībai. Tātad te ir runa par iekšējām robežām. Ir ļoti daudz cilvēku, kas dzīvo pie šīm robežām, un viņi vēl ar vienu nesaprot, kāpēc vēl ar vienu ir tik daudz šķēršļu šīm robežām. Šajās, šajos reģionos var redzēt, kas darbojas Eiropā un kas nē. Interrega paredz arī ļoti daudzus pilotu projektus, kas ļauj pārvarēt pavisam konkrētas problēmas konkrētos reģionos. Šāda risinājuma meklēšana ir tas, kas Eiropā ir patiešām vajadzīgs. Kolēģi, būtu svarīgi, pārsēdojot šo likuma priekšlikumu, ņemt vērā arī konkrētus robežu projektus. Mums bija būtiski paredzēt vairāk finanšu līdzekļu. Tāpat arī mums vajadzēja nodrošināt, lai cilvēkiem uz vietas nevajadzētu mainīt jau izveidotās struktūras, kas labi darbojas jau gadiem ilgi. Kāpēc kaut kas tāds būtu jāmaina? Mums ir arī svarīgi, lai tā saucamie mikroprojekti projekti starp cilvēkiem tiktu definēti kā konkrēta programmas daļa, un lai tos varētu vienkāršāk īstenot. Es priecājos, ka mēs esam sagatavojuši uz praksi vērstu tekstu, un te nav runa par kaut kādu Briseles ziloņkalda torni. Mēs redzam, ka um, sadarbība ar reģionu komiteju un Eiropas sociālo lietu padomu ir izvērsusies ļoti labā. Kontroles un uh, Birokrātiskais darbs, kas e, ir ļoti liels šķērslis daudzām organizācijām, ir jāsamazina, un tas ir jādara jau tagad. Es domāju, ka komisijas priekšlikumi iet pareizajā virzienā. Mēs esam definējuši kritērijus tādā veidā, lai mēs varētu labāk sagatavoties nākotnē. Esam definējuši kritērijus, kas ļautu veicināt MVU, kas ļautu domāt par klimata pārmaiņām un tā tālāk. Tas viss ir novedis pie tā, ka šī Interreg programma ir uh, definēta kā simbols. Uh, un tad, kad tiek veidotas filmas par Eiropu, noteikti vajadzētu uzaicināt uh, cilvēkus arī no šādiem konkrētiem projektiem. Liels paldies! Liels paldies referentām! Attīstības uh, komitejas vārdā Došu vārdu tagad Teokarus kundzei. Diemžēl gan neredzu viņu zālē, tāpēc es vērsīšos pie komisārs Taisenes. Vai jūs vēlaties izteikties, lūdzu? Paldies, paldies priekšādātāji! Paldies, ka vēlreiz ļāvāt man izteikties. Komisijas vārdā es vēlētos pateikties eh, referentam Arimona kungām. Liels paldies arī ēnu referentiem par tik labi sagatavoto ziņojumu, un paldies arī, ka jūs turpināt atbalstīt Eiropas teritoriālo sadarbību, ko pazīst arī kā Interreg. Um, Komisija arī apsveica eh, Reģionālās attīstības komiteju par to, ka tā ir tik ātri strādājusi. Tā kā mums laika nav daudz, mums ir jābūt gataviem līdz nākamajam plānošanas periodam. Komisija ir pārliecināta, ka padome darīs visu, kas ir tās spēkos, lai šis fāzes varētu tikt pabeigts pēc iespējas ātrāk, un cerams, ka mēs varēsim uzsākt sarunas jau pavisam drīz. Tas ir jo īpaši svarīgi, ņemot vērā to, ka teritoriālā sadarbība uh, pārstāv Eiropas eh, projekta būtību. Mums ir jāpārvar robežas un kopīgi jāstājas pretī kopējiem izaicinājumiem. Tagad eh, daži jauninājumi mūsu priekšlikumā. Mums ir jāpārskata programmu struktūra tā, lai izvairītos no dubultošanās un sadrumstalotības. Šādā veidā mēs varētu uzlabot ietekmi uz eh, programmas teritorijām. Šeit ir jāuzsver arī funkcionālās jomas. Vienlaicīgi priekšlikumā tiek eh, paredzēti arī līdzekļi, kas mm, ļautu nodrošināt sadarbību arī jūrniecības nozarē. Mūsu mērķis ir stiprināt eh, nāk, nākotnes programmu strateģisko dimensiju. Šīs programmas ir ciešāk jāsasaista ar esošajiem strat strateģiskajiem ietveriem un politiskajām iniciatīvām. Un noslēgumā, protams, visa šī struktūra ir jāvienkāršo tā lai mums būtu jāatvēl daudz mazāk resursu administratīvajiem kontrols um, uzdevumiem. Komisija augstu vērtē to, ka jūs esat atzinuši vienkāršošanas nozīmi, un mēs cerams varēsim strādāt kopā ar jums, lai saglabātu šos vienkāršošanas pasākumus. Interrega programmu starptautiskā sadarbība uh, tiks daudz vairāk kā iepriekš vērsta uz iestāžu sadarbību, tā lai risinātu robežu problēmas un lai mēs varētu eh, kopīgi investēt sabiedrības intereses pakāpojumos. Vienkāršojot eh, Eiropas teritoriālo sadarbību, mēs varēsim to stiprināt un pārnest to uz nākamo līmeni. Paldies! Liels paldies, komisārs Kolundze! Tagad budžeta kontrols komitejas vārdā Konkungs. Paldies priekšsēdētāji komisārs kundze, dargie kolēģi. Es esmu Reinas reģiona, pierobežas reģiona bērns. Šeit dzīvo daudzi beļģi, vācieši. Un kādēļ ir būtiski, ka mums ir šāds interreg, sa, šāda sadarbība? Jo tas iet pāri robežām, notiek sadarbība darba tirgu, citās jomās. Ļoti daudz cilvēku tiek savesti kopā, un tas ir tas, eh, ko mēs sagaidām no Eiropas, lai cilvēki tiktu savesti kopā un varētu kopā priecāties. Mēs Eiropas parlamentē pieprasījām daudz vairāk naudas līdzekļu šīm programmām, ne tikai lai šīs labās programmas darbotos tālāk, bet arī, lai mēs tās varētu turpināt attīstīt, lai Eiropa turpinātu kopīgo izaugsmi. Uh, Kā budžeta kontrolas komitejas referentam man ir būtiski arī uzsvērt to, ka ir jāsamazina administratīvais sloks. Ja birokrātija pieprasa vairāk laika nekā pats projekts, tad cilvēkiem vairs nav tik daudz prieka, un mēs taču gribam, lai cilvēki tiešām priecātos par Eiropu. Un tādēļ mums jāturpina attīstīt šīs programmas. Paldies! Liels paldies! Tagad kultūras un izglītības komitejas vārdā Mizī kundze lūdzu. Sur President, Signora Komisārju, l-istrumenti finanzjarji li huma msemmija f'dan Finanšu instrumenti, kas ir pieminēti šajā ziņojumā, ir ārkārtīgi nozīmīgi reģionālajai attīstībai, kultūrai, attīstībai un Eiropas Savienībai. Tie ik viens ir ārkārtīgi nozīmīgs Eiropas Savienības pilsoņi veido Eiropu. Mēs nodrošinām līdzīgas iespējas visiem pilsoņiem, neatkarīgi no tā, no kurienes viņi nāk. Kultūra un izglītība ir ārkārtīgi nozīmīga, ja mēs vēlamies iznīcināt robežas, tādēļ mums ir nepieciešams pietiekams uh, fondējums. Darbs jau ir paveikts lielisks, taču mums ir vairāk jākoncentrēs uz izglītību, jo tas uzlabo konkurētspēju visos Eiropas reģionos. Mums ir jānodrošina kopīgs vēstījums, ka ik viens ir līdztiesīgs, neatkarīgi no tā, no kurienes šis cilvēks nākt. Nedrīkst būt nekādu robežu, balstoties uz to, kā mēs, eh, kādā valodā runājam vai no kurienes mēs nākam. Mums ir jānodrošina līdzīgas iespējas. Paldies, un tagad ETP vārdā Nistoroja kungs izteiksies lūdzu. Liels paldies, priekšsēdātāji! Vēlos pateikties referentam arī Mona kungam un komisārs Taisens kundzei. Es domāju, ka šodien Ehm, mēs nodarbojamies ar aktuāliem jautājumiem, nevis kaut ko novecojuši. Piemēram, Ziemeļīrijā ir ļoti liels apdzīvotības blīvums un cilvēki sadarbojas. Ir nepieciešams cilvēkiem sadarboties pierobežu reģionos. Tur ir skaidri redzams, kā realitātē tas darbojas. Piemēram, citi citos reģionos Skotijā Interreg programmas eh, padarīja iespējamu